komiteju ir veikusi. Lūdzu, kolēģi, tātad juridisko lietu komiteja ir veikusi akreditācijas eh, informācijas pārbaudi at, eh, attiecībā uz Peina kungu, Mubaraks kundzi, Paps kungu, Ademo kungu, Jarokas kundzi un Palmera kungu. Un līdz ar to aicina apstiprināt viņu deputātu mandāts, stājoties spēkā attiecīgi no 5. septembra, 8. septembra, 13. 14. 15. septembra, 3. oktobra, šā gadā. Vai jums būtu komentāri? Ja ne, tad līdz to šie deputāti mandāti ir apstiprināti.